Uh, Godātie kolēģi, dāmas un kungi, mums jāsāk darbs, saka priekšādātājs. Un sāksim ar balsojumu. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sprawozdaniem pani Ayala Zend. Vispirms balsosim tātad par Aijels Sendersas ziņojumu par Veisberga iecelšanu revīzijas palātas locekļa amatā. Veisberga kunga iecelšanu tātad. Sāksim balsot. Tātad balsojums par šo priekšlikumu nav iesniegt nekāda grozījuma. Izņemiet lūdzu savas elektroniskās kartiņas, tas ir Slepens balsojums, aizklāts balsojums, kolēģi. Un līdz ar to jums jāizmanto savas elektroniskās balsošanas kartiņas. Kā vienmēr, protams, jūs varat nospiest jā vai nē vai atturs podziņu, bet ir tikai viena atšķirība, viena atšķirība, un tā ir tāda, ka šī zilā gaismiņa parādīsies. Nebūs nekādas zaļas, sarkanas vai kādas citas gaismas, tad gaismiņa būs tikai zilā krāsā. Tātad sākam, lūdzu, kolēģi. Sākam balsot. Czy wszyscy głosowali? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Nu, lūk, redzam rezultāts. 391 par 65 pret 94 atturējās. Tātad Vesberg kungs ir iecelts šai amatā. Apsveicam referenti. Nākamais darba kārtībā ir Dienas Valises ziņojums par pieprasījumu atcelt deputātas Agneses Hankis imunitāti. Balsosim par, pret, atturs pieņemts. Liels paldies! Paldies Valises kundzei par šo ziņojumu. Tālāk darba kārtībā Jana Zahradils ziņojums par dažādu tekstilu preču izcelsmes apliecinājumiem. Zahradil kungs, jums pirmajam vārds šajā saistībā. Uh, just briefly, Mr. President, uh, Pavisam īsi priekšādātāji. Man bija liels gods būt par referentu strādājot pie šī ziņojuma. Mums bija iespēja at, atteikt, atsaukt šo tiesību, tiesību aktu, ko uzskatām par lieku, par nevajadzīgu un domāju, ka tas pilnīgā kalpā mūsu ilgtermiņa mērķim, respektīvi eh, nodru, nodrošināt tādu likumdošanu, kas ir labāk, efektīvāk, un tāpēc visiem ierosina atbalstīt šī tiesība akta atsaukšanu. Un jau iepriekš pateicos jums par atbalstu. Lielas paldies, turpina priekšsādētājs. Tātad balsosim par šo ziņojumu, balsosim ar personālu balsojumu. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Savādī. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Zahra Dielkungs, apsveicam jūs. Nākamais darba kārtībā ir Debora Sarakjonī ziņojums par Horvātijas līdzdalību Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. De Kaisers kundze vēlas izteikties. Lūdzu. Es esmu aizmirsis savu balsošanas kartiņu, tāpēc gribu nodot citādāk savu balsi. Tā ir milzīga problēma mums visiem, De Kaisers kundze. Uh. Sprawozdanie pani Serac. Nu tātad, Sarakjānīkums ziņojums par Horvātijas līdzdību Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. Nodot to balsojumu par? Pret? Atturs? Pieņemts. Apsveicam Sarakjānī kundzi. Nākamais darba kārtībā Sofijas Okoniku ziņojums par regulu par eiro skaidrs naudas profesionāliem pārobežu transporta transporta pārvadājumiem starp eirozonas dalībvalstīm darības jums paplašināšanu. Referents kundze, jums vārds lūdzu. Merci, monsieur. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Esmu referente un arī savas grupas, eh, politiskās grupas vārdā, grib, kas man piekrīt, lūdzu jūs balsot par šiem diviem ziņojumiem, kas saistīti ar eh, transporta līdzekļu fondiem. Te runājam par tālējošiem ziņojumiem. Eh, otrs ziņojums būs 0067, tas ir piektais darba kārtībā. Un procedurāli iemeslu dēļ Tur tiek lūgts nodrošināt labāku sadarbību ar komisiju un padomu pie šiem ziņojumiem, un tāpēc gribu jūs lūgt visus balsot par šiem abiem ziņojumiem, tātad vienu, kas nāks tūlīt, un viens nedaudz vēlāk. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tātad gribēju uzklausīt vienu personu, kas atbalstītu šo priekšlikumu. Much, Paldies, priekšsādātāji! Gribēju precizēt to, ka komiteja ir lūgusi šo ziņojumu pārcelt uz vēlāku laiku, jo mūsu mūs skāra procedūras pārkāpums. Padomas teksts apsvērumā, par ko tika panākt vienošanās rakstiskajā triologā, tika mainīts Tas tika izņemts kopējā tekstā. Turklāt mums tika teikts, ka komisijas juridiskais dienests tāpat nepiekritīs tekstam, kas nav pilnībā nodrošināts ar, kopē, ar kopēju vienošanos, neskatoties to, ka kopējā vienošanās nav juridiski saistoša. Mēs līdz ar to nevaram pieņemt šādu vienpusēju pārmaiņu no padomas puses, tas radīs precedentu, un tāpēc mēs nebalsosim līdz brīdim, kamēr šis jautājums nebūs atrasināts. Mēs nevaram ļaut iestāžu nolīgumam vai kopējām vienošanās tekstiem vai kaut kam tam līdzīgam ierobežot parlamentu pilnvars. Un tu, tas gal galā mums nodots ar līgumu. Un tāpēc mēs nedrīkstam šādā veidā radīt precedentu. Un mums vajadzēs gūt pilnīgi skaidru nostāju, ka tas neatkārs, neatkārtosies, pirms mēs vispār varam turpināt strādāt pie šiem dokumentiem. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Balskundze. Vai ir kāds, kas vēlas eh, izteikties? Pretakonī kundzes priekšlikumu, jā. Speronī kungs. Priekšādātāji. Es neesmu pret priekšlikumiem kā tādiem, bet ņemot vērā faktu, ka pirmdienas pēcpusdienā mums lūdza apstiprināt darba kārtību visai nedēļai, es domāju, ka šim priekšlikumam par atlikšanu bija jānāk jau krietni agrāk, nevis tagad diskusiju vidū. Paldies, saka priekšsādātājs. Tātad Okonī kundzes priekšlikums tiek nodots balsojumu, kas atbalsta Okonī kundzes priekšlikumu. Pret, atturs. Nu tā tad mēs pārliksim ziņojumu par šiem abiem ziņojumiem, uz, balsošanu par ziņojumiem uz vēlāku laiku. Tālāk nav, tālāk tikau kundzes ziņojums par. Gl globālās satelīta navigācijas sistēmas izmantošanu transporta jomā. Kas par? Pret, atturs, pieņems, apsveicam tikau kundzi. Tālāk Simpson kungs ziņojums par starptautiskajiem gaisa transporta nolīgumiem, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Apsveicam Simpsonu kungu. Tālāk. Elka Drāvī kunga ziņojums par maksas noteikšanu smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Otrais lasījums, ieteikums otrajam lasījumam. Un balsosim vispirms. Un te atgādināšu, ka vajadzīgs kvalificēts vairākums. Balsosim par pirmo bloku, grozījumu bloku, kas par? Pret? Atturs Pieņemts. Nu, pārbaudīsim elektroniski, lai zinātu, ka ir kvalificētais vairākums. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par padoms, pri, padoms priekšlikumus grozītā versijā pieņemts. Apsveicam Elka Drāvīkungu. Tālāk Lainena ziņojums par Eiropas vidas ekonomiskajiem kontiem. Pirmais grozījuma bloks. Par? Pret? Atturs pieņemts. Un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu grozītā versijā par pret atturs pieņemts. Un tagad balsosim par likumdošanas priekšlikumu rezolūciju. Bez grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Lēnenu kungu. Tālāk Žana pie Konikundzes ziņojums, par kuru balsojumu atlikām uz vēlāku laiku. Nonākam pie Žana Piero D ziņojumu par 7. pētniecības tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammu. Rezolūcijas projekts bez grozījumiem, bet atsevišķi balsojums par 12. punktu divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturs, pieņemts otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 18. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 24. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 47. pants divās daļās pirmā daļa par Kova kungs, jūs vēlaties izteikties? Priekšādātā kungs gribēju informēt sekretariātu, ka vēlos izteikt mutisku grozījumu. Vēlos svītrēt 27. punktu, 27. punktu šai ziņojumā, jo tās saturs ir neprecīzs. Tas attiecas uz, attiec uz indeksu projektu. Gribu informēt parlamentu, ka šis projekts tika pakļauts ētiskam novērtējumam. Šī gada 15. martā bija klāta eksperti no Francijas, Nīderlandes un Lielbritānijas, un šis ētikas, e, šī ētikas revīzija e, deva pozitīvu atzinumu, sakot, ka lūk, nekāda veida ētisku pārkāpumu nav noticis projekta kontekstā. Visi šie aspekti tika izvērtēti, tos izvērtēja arī komisija un tie tika izvērtēti projektā jau no paša sākuma, tāpēc gribu lūgt parlamentu tekstā neiekļūt šādu punktu ar neprecīziem faktiem, uzskat to par ļoti svarīgu detaļu. Tas ir ļoti svarīgs zinātnisks projekts, ko vada Krakovas akadēmija. Tātad ir izteikts mutisks grozījums, dāmas un kungi un šis grozījums paredz svītrot 27. punktu, kas protestē tos lūdzu piecelties kājās. Tātad, tātad tie, kas piecelās kājās iebilst, līdz ar to šos, eh, šo mutisko grozījumu nevaram pieņemt. Mutiskais grozījums ir noraidīts. Pārējiem tālāk pie balsojuma saraksta 47. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, otra pret, atturs pieņems, otrā daļa par, pret, atturs pieņems. 60. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņems, otrā daļa par pret atturs pieņemts, atsevišķu pret apsvērumu par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par E apsvērumu. Lūdzu. E, proszę Państwa, e, koleżanki i koledzy. Dāmas un kungi, visiem šobrīd ir jāpamet telpa, ir sākusies mācību trauksme, jādodas uz tuvāko izejas punktu. Tātad uz tuvāko punktu, kolēģiem, ja izejas punktu. Nedrīkstam izmantot liftus, Un lūdzu, nedodieties atpakaļ uz saviem birojiem. Nekādā gadījumā nedodieties atpakaļ uz saviem birojiem, bet dodieties ārā no parlamenta telpām. Atstājiet ēku pēc iespējas ātrāk. Kolēģi, tātad lūdzu atstājiet ēku pēc iespējas ātrāk. Un nedodieties atpakaļ uz saviem birojiem šobrīd. Tātad lūdzu visus atstāt ēku pēc iespējas ātrāk. New... Un izmantot tuvāko izejas punktu. Could we go? Uh, we'll just finish this. Uh, dear colleagues, listen up. Uh, the, uh... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet uh, vietas. Uh, šis brīnišķīgais uh, apmācību posms ir beidzies, un es priecājos, ka jūs esat atpakaļ. Es apsveicu jūs ar to, ka šodien vairs nebūs balsojumu. Balsojumi tiks pārcelt uz rītdienu. Runājot par balsojumu skaidrojumiem, nu, es būtu vēlējies zināt eh, šo informāciju vēl pirms šī situācija radās.